Cienījamas kolēģis un kolēģi, šis protokols e, sanāksmē nākamajā plenārsēdē tiks iesniegts apstiprināšanā, ja nav nekāda iebilžu slēdzam sanāksmi, un šajās rezolūcijās tiek attiecīgiem personām tiks nosūtītas un attiecīgiem komitējiem. Sirsnieks, paldies visiem, kas izturēja, paldies arī darbiniekiem, un e, ļoti labu ceļu māju, Odī kungs par reglamentu. Oui, monsieur, <clears throat> monsieur le Président, je vous remercie.